Uh, Kolēģi, sāksim uh, ar pēdējo balsojumu. Tas uh, mums ir jānotur saskaņā ar 55. pānta procedūru kopā ar AFCO komiteju. Sāksim, un vispirms būs balsošanas iekārta pārbaude. Sākam balsot!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 Mēs varam sākt ar piekto kompromisu par, pret, atturas, pieņemts. 46. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 48. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trīspadsmitais par, pret. Pārbaudīsim 13. sākam balsot. You're welcome. Lūdzu. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 1. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret. Pārbaudīsim 19. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, pārbaudīsim 24. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 32. grozījums par, pret, noraidīts 34. par, pret, atturas, noraidīts 35. par, pret, atturas, noraidīts 36. par, pret, atturas, noraidīts. 5. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Personāla balsojums par uh, tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Why is Fanny's voting against? The, the vote is. Beidzam balsot. 43 pār, 7 pret, 6 atturējās. Vote on the decision. Tagad, a, tagad būs balsojums par lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Personāla balsojums sākam balsot. die haben schon viel. Ja, so schön ist es. The vote is. Beidzam balsot. Tātad 42 balsis par 11 pret 2 atturējās. Mums nav kvalificētā vairākuma, lai mēs varētu uzsākt starp iestāžu sarunas. No, so, no, so. Yes, uh, so we... Tātad mums vajadzēs šo tekstu izskatīt plenārsēdē. Un tagad mums ir jāpieņem 24. māja sanāksmes protokols. Ja nav nekāda iebilda, uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Paldies, sanāksmes lēdzu.